pareizo līdzsvaru sociālajiem un ekonomiskiem jautājumiem. Ekonomika ir jādarbojas sabiedrības interesēs, tā ir jāveicina sociālā koheizija, iekļaušana un piedienīgs darba vietas. Un tam ir jābūt atspērienu dēlītim, no kurā eh, ik viens atsevišķi un ģimenes var plānot savu dzīvi. E, virsrakstos mēs redzam skaitļus e, attiecībā uz Eiropas Savienību pozitīvā veidā. Ekonomika turpina pieaugt, e, nodrošinot rekordlielu darba vietu skaitu. Mēs progresējam arī sociālā ziņā. Pieaug ienākums lielākajā daļā dalībvalstu. valstu E, nabadzībai un sociālajai atstumtībai pakļautu risks ir samazinājies, ir vairāk sieviešu starp nodarbinātājiem. E, tas viss ir pozitīvi. Tomēr ir daudzi nozīmīgi izaicinājumi, un manā izpratnē viens no lielākajiem ir tas, kā mājasaimniecību e, ienākumi aug lēnāk nekā IKP E, kas būtu attiecīgi skaitļos ap 10 un ar 15, 15%. E, Tas norāda, manuprāt, ka e, mūsu izaugsme nav pilnībā iekļaujoša. Tas ir būtisks jā, aspekts mūsu pilsoņiem un Eiropas Savienībai kopumā. Un, Esam pārliecināti, ka tam būs nozīmīga loma kohēzijā un Eiropas Savienības nākotnē. Eh, jauniešu bezdarbs eh, vidēji Eiropas eh, Savienībā ir nepieļaujami augsts, un, lai gan jauniešu garantija ir palīdzējusi šo problēmu risināt, tomēr šis aspekts netiek pietiekami finansēts. Tāpat nedrošas darba vietas, kur strādājošie nesaņem pietiekamu sociālo sociālās garantijas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es atbalstu grozījumu aicinot uh, neatļaut nulles stundu darba līgumus. Tāpat mēs redzam, ka 80% aprūpes eh, Eiropas Savienībā nodrošina neformāli ģimenes aprūpes sniedzienu, kuriem lielākā daļa ir sievietes. Bet runājot par šo personu nodrošināšanu, direktīva ir sadaļa, un ne visiem ir iespēja izdarīt eh, brīvu izvēli šajā sakarā. Tāpat arī mēs uzskatām, ka Eh, sociālajie aspekti ir tikpat svarīgi kā ekonomiskie mērķi, un tie nav tikai līdzekļi, lai garantētu ekonomikas izaugsmu, bet eh, tie ir jānospauž kā specifiski mērķi paši par sevi. Tas pasvītro mūsu pieju visiem priekšlikumiem šajā ziņojumā attiecībā uz gada izaugsmes pārskatu. Šis ziņojums ir spēcīgs vēstījums pilsoņiem par to, ka parlamentā mēs atzīstam to, ka mūsu pilsoņiem ir jādod iespēja raudzīties nākotnē ar paļāvību. Paldies visiem, kur palīdzēja šo ziņojumu sagatavot. Paldies! Un tagad padomas vārdā vār, vārds ir Čotas kundzei priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Paldies par iespēju diskutēt par Eiropas pusgadu šodien. Tas ir temats, kam ir īpaša nozīme šajos laikos. Padome uzskata, ka Eiropas pusgadām ir milza nozīme, un es ar lielu prieku dalīšos viedokļos ar parlamentu par šo jautājumu. Ja mēs visi vēlamies padarīt eh, Eiropu nozīmīgu cilvēku ikdienas dzīvē, tad mums ir eh, jānodrošina izaugsme un eh, darba vietas augstas kvalitātes izglītību, sociālo aizsardzību, iekļaušanu, tāpat arī vidas ilgspējību. Mums vajadzētu uzsvērt šeit, ka tas ir jautājums par to, kas uzņemas atbildību no dalībvalstu puses eh, šeit struktūrēt reformas Eiropas pusgadā. Tas nozīmē, ka varēs uzlabot situāciju katrā dalībvalstī un Eiropas Savienībā kopumā. Vienošanās par kopīgiem mērķiem tādēļ ir ļoti svarīga. Jūsu ziņojums parāda, ka mēs redzam šos kopīgos mērķus. Esmu priecīga, ka mums ir iespēja diskutēt par tiem kopā ar jums šodien, un eh, jūs esat izdarījuši kopā ar nacionālajiem parlamentiem šo darbu un lai uzsāktu visu ar pozitīvu noskaņu. Tiek ieteikts, ka Eiropas eh, ekonomika ir kļūst spēcīgāka, izaugsme pieaug un eh, valsts eh, iegūdījumi arī uzlabojas bet tomēr paliek vēl arī daudzas problēmas. Jūs esat šeit identificējuši savā ziņojumā vairākas problēmas. Ilgtermiņa izaicinājumi tomēr paliek, piemēram, cilvēku novecošanās un digitalizācija, kāda ietekmes atstāja uz darbu, klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgspējīgas izmantošanas iespējas. Investīcijas paliek prioritāte, lai aizsargātu tādu stabilāku atvesaļošanos un nodrošinātu arī izaugsmi ilgtermiņā. Eiropas eh, fondu paplašināšana strateģiskām investīcijām, lai finansētu un uzlabotu finanšu kapacitāti, ir svarīgs solis, lai sasniegtu šo mērķi. Turpināsim strādāt kopā lai atbalstītu sociālās investīcijas, cilvēku kapitālu, lai novērstu šķēršļus un lai patiešām veidotu labu investīciju klimatu. Turklāt vēl mums ir nepieciešams atbalstīt izaugsmi. Mums ir jāveido laba fiskālā politika, ir jāpievērš lielu uzmanību ilgtermiņa attīstībai mūsu budžetā. Mums ir arī jāievieš nepieciešamās struktūra reformas attiecībās mūsu produktu un darba tirgu, lai sagatavotu mūsu ekonomiku jaunajiem izaicinājumiem. Mums ir jāsniedz mūsu jaunajiem iedzīvotājiem augstas kvalitātes izglītība un ir jāiegūda viņu prasmēs šodien pat. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, uh, mēs esam atstājuši krīzi aiz sevis, un tās mantojums paliek ļoti tāds, eh, ļoti nopietns, kā ļoti nopietns bažas. Daži cilvēki ir arī, ir nonākuši nabadzībā, sociālā iztumšanā, un viņi nevar vienkārši tikt no šī aburtā loka ārā. Tas ir svarīgs eh, jautājums arī Rumānijas prezidentūrai. Mūsu politikas centieniem ir jābūt orientētiem uz eh, visvājākajām iedzīvotāju grupām, vismazāk aizsargātajām. Uh, Tām ir jābūt orientētām uz tiem reģioniem un sektoriem, kas uh, saskaras ar vislielākajām grūtībām. Mums ir jādomā arī par jauniem risinājumiem, par jaunām problēmām un jāsaskata arī iespējas, kas ir mūsu priekšā. Ekonomikas uh, sadarbība sniedz uh, lielu potenciālu, bet tas nevar būt iemesls, lai samazinātu sociālās tiesības un nodarbinātības līmeni. Nodarbinātība sociālā politika ir Tam ir jāpielāgojas izmaiņām darba tirgu. Darbinieku tiesībām ir jābūt eh, aizsargātām. Vides politika, ko veidosim kopā ar ekonomikas zaļumošanu un Eiropas pusgadu, tas var sniegt ieguldījumu ļoti būtiskā veidā politikas mērķos, stimulējot ilgspējīgu izaugsmi un radot darba vietas. Kas ir izšķirošais, tas ir fokusēšanās uz pilnīgu reformu ieviešanu. Uh, un uz to, ka vajadzētu uzmanīgi raudzieties, kā šie politikas īsteno katra dalībvalsts. Mēs esam gatavi dalīties savā pieredzē un apmainīties ar paraugu praksi. Tikai cieši sadarboties kopā un uh, pastāvīgi virzot uz priekšu reformas un uh, nodrošinot darba vietu izaugsmi, tikai tad mēs gūsim panākumus, uh, sniedzot taustāmus labumus katram pilsonim un uh, veidot atkal uzticību un veidojot labklājību Eiropas Savienību. Lies paldies jums par uzmanību un par jūsu ieguldījumu Eiro, no Eiropas parlamenta puses, it īpaši referendiem. Lies paldies šajā svarīgajā tematā. Paldies! Un tagad uh, komisijas vārdā vārds Dombrovska kungam lūdzu. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, godējumā Rumānijas prezidentūra. Eiropa nu jau septīto gadu pēc kārtas ir uz izaugsmes ceļa, nodarbinātība ir rekorda augsta, bezdarbs rekorda zems, tāpat arī budžets un publiskais deficīts mazinās. Mūsu stratēģija, kas ir balstīta uz trim prioritātēm - investīcijas, struktūrālās reformas un fiskālā atbildība darbojas. Tomēr izaugsme ir um, mērena, pastāv arī riski, pastāv tirzniecības spriedzes. Uh, uh, Tāpat e, mēs redzam e, atsevišķas valstu problēmas. Un atsevišķās valstīs reformas nenorit pietiekamā tempā. Atsevišķās valstīs ir visā e, samērā augsts bezdarba līmenis un ir neatrisināti striktu struktūrāli jautājumi, kas apgrūtina produktivitāti un investīcijas. Tāpat ir arī uh, Eh, nevienlīdzības starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Viens no izaicinājumiem ir iedzīvotāju novecošanas. Straujās tehnoloģiskās pārmaiņas, digitalizācija nāk ar savām prasībām, un tāpēc ir nepieciešams izlēmīgas darbības. Dalībvalstu līmenī mums ir mērtiecīgas investīcijas un reformas, lai nodrošinātu produktīvu un izaugsmi, bet ir jāizmanto laiks, lai varētu mazināt parādu, veidot fiskālos buferus. Diemžēl tas atsevišķās valstīs, dalībvalstīs nenotiek mēs esam panākuši progresu banku savienības ziņā un arī Eh, atsevišķi priekšlikumi gaida savu pieņemšanu. Tāpat arī mēs turpināsim Eiropadomē runāt par konkurētspēju un konverģenci, un komisija ir gatava grozīt savus pašreizējos priekšlikumus attiecībā uz reformām. Tāpat mēs esam sagatavojuši mūsu izvērtējumu ekonomikas un sociālajiem izaicinājumiem dalību valstīs un eh, iespējamos eh, makrofinansiālos disbalansus. Runājot par šo aspektu, mūsu secinājums ir tāds, ka Bulgārija, Vācija, Spānija, Francija, Horvātija, Nīderlanda, Īrija, Portugāla, Rumānija un Zviedrija saskars ar šādu disbalansu, Kipra, Grieķija un Itālija eh, ir ar pārliecīgu disbalansu. Eh, Horvē, eh, Horvātija ir vērojama uzlabošanās, vēl aizvien nav panākts līdzsvars, bet tas nav pārliecīgs. Eh, un Tas nozīmē tuvināšanos dalībai Eirozonā. Tāpat Rumānijā šādas problēmas ir atrast tādu. Tā nebija pagājušā gadā. Mēs esam nobažījušies pār Itālijas publisko parādu. Pavasarī mēs vēlreiz izvērtēsim Itālijas spērtos soļus šajā sakarā, kā arī Nacionālās reformu programmas. Mūsu loma kopš 2011. gada ir um, tāda, kā mēs sakojam progresam dalību valstīm, un dalībvalsts vienmēr var rēķināties ar mūsu struktūrālo reformu. Reforsu ir bijis atbalsts 25 valstīs vairāk nekā pie, 500 eh, reformu projektu un div, vairāk nekā 250 projektu tiks finansēt šogad. Noslēgumā, godējumie eh, deputāti, mēs esam iecerējuši noturēties uz ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmas ceļa. Es vēlos pateikties referentiem, Harkenainu un Kandelāriem par sagatavotiem ziņojumiem un cerīgi raugos uz konstruktīvu viedokļu apmaiņu. Paldies, komisār eh, kungam, tagad vārds eh, komisārē Taisnes kundzē. Paldies, priekšsēdētāji, valsts sekretāri, godājamie deputāti. Es vēlos pateikties abiem referentiem Harkins kundzei, Van Kandlāra kungam par abiem sagatavotiem ziņojumiem par gada izaugsmas pārskatu. Pozitīvās ekonomiskās tendences izpaužas kā ilgtspējīga darba izveidošana Eiropas Savienībā. E, šobrīd strādā 240 miljonu cilvēku. Tas ir visaugstākais nodarbinātības skaits Latvijas bezdarbs ir nokrities līdz aptuveni 6%, tāpat krītās sociālās atstumtības riskam pakļauto skaits. Un šobrīd tas ir 2008. gada līmenī. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka izaugsme Eiropas Savienībā nedod vienādi labumu visiem pilsoņiem vienādā veidā, kā jau tur norādīja Empul komitejas eh, referentēm reālie mājasaimniecība ienākumi vēl aizvien ir nepietiekami zemi, ir atsevišķās jomās svērojams augsts bezdarba līmenis, augsts bezdarba līmenis un e, šis ziņojums Hakins kundze atbilst mūsu analīzei. Mēs lielāku uzmanību pievērsīsim prasmēm, regulējumiem attiecībā uz jaunām darba formām, uh, Eh, privātās un eh, profesionālās dzīves līdzsveram. Publicējot eh, izaugsmas pārskatu pagājušā gada rudenī, mēs esam publicējuši ziņojumu pa valstīm 27. februārī ar detalizētāku analīzi par ekonomisko un sociālo stāvokli dalībvalstīs. Nu jau otro gadu pēc kārtas mēs strādājam pie sociālo tiesību pilāra īstenošanas Mēs apzināmies pašreizējo situāciju, izaicinājumus, ar kuriem mēs sas, eh, saskaramies, un reakciju no dalībvalstu puses. Tāpat arī mēs sekojam sociālajiem rādītājiem, un šogad mēs redzam progresu visos 14 rādītājos. Turklāt arī pirmo reizi tiek atspoguļots investīciju prasības dalībvalstīs, kā arī specifiski Eh, prasības un vajadzības no Eiropas fondiem. Tas skar ekonomiskās politikas reformas, kohēzijas politikas, un esmu pārliecināta, ka apvienot pūliņu no Eiropas likumdošanas, ekonomisko politiku koordinācijas un Eiropas fondiem palīdzēs stiprināt Eiropas sociālo tiesību pilāru un padarīt to par realitāti visiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un tagad vārds uh, vides komitejas vārdā NV komitejas vārdā vārds Kovačev kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības ekonomika ir eh, piedzīvo pastāvīgu izaugsmi, struktūru reformu rezultātā, un šis uh, Šī labā ekonomiskā vide vajadzētu mūs iedrošināt, mūs fokusēties uz to, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu šo izaugsmi, lai tā būtu ilgtspējīga. Un nevis vajadzētu uzlikt sloku nākamajām paudzēm ar parādiem. Mums vajadzētu nodrošināt to, ka viņi varēs eh, izpildīt paši savas vajadzības. Mums vajadzētu arī pievērst uzmanību riska faktoriem, kas pastāv. Tie ir eh, cilvēku novecošanās un uh, dabas resursu pārlieka izmantošana. Vides komiteja uzskata, ka vairāk uh, atbildīga attieksme un vairāk efektīva veselības aprūpe būtu tās lietas, kas būtu svarīgas uh, šai ziņā. Dalībvalstīs ir bijušas reformas un vajadzētu šeit pievērst uzmanību tādai ilgspējīgai, ilgtermiņa pieejai. Un uh, rezultāti ir sasniedzami vairāku ilgspējīgu gadu laikā. Jā, un tagad reģionālās komitejas vārdā Mihailovas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie komisāri, priekšsēdētāji Reģionālās attīstības komiteja atbalsta pozitīvās dinamikas hēmu ekonomiskajā attīstībā, bet tomēr mēs esam nobažījušies par to, ka kā tas ietekmē darba vietas un darba tirgu, ka vēl nav pietiekami daudz izdarīts. Mēs uzskatām, ka vajadzētu vairāk investīciju gan no valsts puses, gan no privātajiem avotiem. Dalību valstīm vajadzētu sadarboties, lai panāktu vairāk privātas un valsts investīcijas, lai veidotu partnerības un sasniegtu labāku saskaņotību instrumentiem un fondiem Eiropas Savienībā. Mēs atbalstām priekšlikumus daudzgadu finanšu ietveram, nākotnes investīcijas fondām, un noslēgumā gribētu uzsvērt, cik svarīga ir sniegt atbalstu struktūra reformām. Tas tiešām ļoti palīdzētu dalību valstīm, lai nodrošinātu to struktūra reformas. Jāpaldies. Un uh, FEM komitejas uh, vārdā vispirms vārds Kārsē Pereskundzei. Paldies, priekšsādātāji. Ja mēs vēlamies uh, risināt Eiropas Savienības izaicinājumus, tad ir jāapzinās, uh, tas, ka Eiropas semestris e, nevar būt instruments dalībvalstīm, lai norādītu, kur tām jātērē vai jātaupa vairāk. Tam ir jābūt Eiropas ekonomikas politikai, lai garantētu ekonomisko, vidas un sociālo ilgtspēju. Tāpēc mums ir jābūt spējīgiem e, sadzirdēt ārpus šīm četrām sienām un saprast to, ka Mūsu iedzīvotāji ir noguruši no stingrās taupības politikas. Mēs dzirdējām miljoniem sieviešu un vīriešu, kur 8. martā pieprasīja taisnīgāku, sociālāku un līdztiesīgāku Eiropā. Nākošajā piekdienā jaunieši izies ielās, lai pieprasītu Eiropu, kura ņem vērā klimata pārmaiņas. Ja mēs vēlamies atgūt mūsu pilsoņu ticību Eiropas projektam, Mums ir jāpāriet no stingrās taupības politikas pie taisnīgas e, izaugsmes un līdztiesīgas izaugsmes politikas visiem. Paldies nākošais runātājs Sernes Turtasuns. Izteikšos ļoti īsi. Šodien ir 13. marts, 5 dienas pēc 8. marta, kad miljoniem Eiropas sieviešu iz, izgāja ielās, lai pieprasītu savas tiesības. Runājot par e Eiropas izaugsmi, Eh, šis jautājums pilnībā izpalika. Es nedzirdēju to pieminam nevienu no klātesošiem komisāriem, nevien, tāpat arī no prezidentūras to nedzirdēju, bet es vēlos vēlreiz atgādināt, uh, Eh, dzīmumu līdztiesības aspektu. Mēs nevaram tā turpināt nākošajā mandātā. Katru eh, pusgadu mums ir jāveic ekonomiskās politikas analīze, ieteikums pa valstīm, un nekur nav analizēta dzimuma ietekme, kā eh, var samazināt atalgojumu, pensiju plaisu, citus Eh, būtiskus aspektus, un es ceru, ka nākošajā mandātā šie jautājumi un pieeja mainīsies. Paldies! Paldies! Tagad runātāji no politiskajām grupām. Man ir lūgums visiem kolēģiem ir ļoti garš runātāju saraksts, un tiešām lūdzu ievērot piešķirto runāšanas laiku, jo pulksten piecos mums ir paredzēts balsu, balsojums. Un jūs noteikti zinat, cik skaļi kļūst šajā zālē pirms balsošanas. Tas ir ļoti nepatīkami runātājiem. Tagad dārts eh, vārds Kozlovskas Revečs, kundz no ETP, pusotra minūte lūdzu. E, e, paldies priekšsēdētāji, dārgo komisāri, e, dāmas un kungi. Liels paldies! Es vēlos apsveikt Harkinas kundzi par uh, līdzsvaroto lielisko ziņojumu, tāpat arī vēlos pateikties par lielisko stilu, kādā tika vestas sārunas. Šajā ziņojumā ir iekļauti vairāki skaitļi, dati, kas atspoguļo darba tirgu un liecina par uzlabojumiem. Mums ir vairāk darba vietu, visi ekonomiskie indikatori izskatās pozitīvi. Taču visa šī labklājība nav līdzvērtīgi sadalīta starp mūsu pilsoņiem. Vēl joprojām eksistē simtiem miljoniem spēcīga nabadzīgu cilvēku grupa. Pastāv pensiju plaisas starp sievietēm un vīriešiem pat 40% apmērā. Tātad vēl joprojām ir ļoti daudz izaicinājumu mūsu nākotnē. Tāpat arī Eiropas Savienība piedzīvo digitālās pārmaiņas, kas eh, veidos mūsu konkurētspējas iespējas nākotnē visā pasaulē. Taču mums ir simtiem tūkstošiem darbinieku šajos izšķirošajos sektoros, un vienlaikus mums ir ļoti daudz cilvēku Eiropā, kuriem vienkārši trūkst pamata digitālo prasmju. Tādēļ mums ir nepieciešams veidot šo nākotni, lai veidotu mobīlu digitālo Eiropu. Paldies! Sociāldemokrātu vārdā tagad vārds Arens kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! izaugsmes pārskats ir daļa no Eiropas Savienības ekonomikas eh, koordinēšanas. Mēs, jūs zināsit, ka mūsu sociālistu eh, izpratnē eh, ir pārāk liela pievērsta uzmanība ekonomikas un budžeta jautājumiem un pārāk maz sociālajiem jautājumiem. Ir strādājošie, kuri ir maz nodrošināti, maz apmaksāti, kuri strādā nulles stundu līgumus, kuri nevar apmierināt savas vajadzības pēc izglītības. Uh, kā arī, ja nav ekoloģiskās pārējas, tad eh, kāda ir jēga no izaugsmes, ja tā rada aizvien lielāku nevienlīdzību Eiropā. Tāpat eh, sociālās un kultūrālās nevienlīdzības ir apdraudējums demokrātijai, to mēs redzam šobrīd daudzās eh, valstīs. Ir jārunā par emplu komitejas norādītajiem sociālajiem jautājumiem, nosaukšu dažus piemēram labāk piekļuvi izglītībai, piedienīgs atalgojums, darba koplīgumi un reformas, kuras neapgrūtina solidaritāti un bagātības eh, pārdalīšanu un noslēgšu ar investīcijām ekoloģiskajā pārējais posmā. Eh, tautas partija Eh, daži grozījumi attiecas uz pensijām no tautas partijas puses. Eh, tautas partijas izpratne vienīgais veids ir eh, nodrošināt piedienīgas pensijas ar privātām pensijām, bet tas ir galvenais šķērslis līdztiesībai sievietēm un vīriešiem. Sievietes nes, nevar izmantot privāto pensiju pīlāru šodien, un nokārtot šo jautājumu ar privāto pensiju palīdzību, tas ir stiprināt nevienlīdzību Eiropā pret sievietēm, un mēs būsim pret šo grozījumu jo pastāv citi risinājumi, kā kārtot pensiju jautājumu. Paldies, Paket kungs, ECR grupas vārdā. Jūsu rīcībā bija minūte. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, Tomam par sagatavoto ziņojumu. Eh, kad eh, savā laikā jauniešu nodaļā mm, mūsu partijā mēs Eh, nepietiekam pievērsām uzmanību pensijas jautājumiem. Daudzi jaunieši nepievērš uzmanību tam, ka eh, pensijas maksā iepriekšēji paudzei šie brīža aktīvie. Eh, Beļģijā šis skaitlis sasniedz naudas ziņā 15 miljārdus. Ko mēs varam darīt, lai jaunieši strādātu, lai viņi netiktu izspiesti kā citroni un lai viņi kaut ko saviem pensijas vecumā. Sistēma ir jāreformē. Ja mēs turpinam strādāt pēc esošā modeļa, mēs ejam tieši sienā. Visiem būtu jāveido ietaupījumi eh, pašiem savai pensijai. Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūti - Enrique Kalviešam Bons. Paldies, priekšsādātāji! Eh, dārgā Tīsers kundze, paldies, ka jūs eh, ieradāties eh, uzklausīt šo diskusiju. Es uh, turpināšu spāņu valodā. Pirmkārt, mums ir jāzīt, ka visbeidzot šī mandāta laikā tiek likts uzsvars uz sabiedrību, sociālo izkļūšanu no krīzes un uz Eiropas sociālo semestri. Uh, E, tam, e, tam ir jātiek vairāk izmantotam nākošajā sasaukumā. Otrkārt, tiek apgalvots, ka nodarbinātība ir augstāka nekā iepriekš, bet neizlaidīsim no redzes loka domu, ka tāds, ja ir ievērojams bezdarba līmenis vienā valstī, tas ir Eiropa. Tā ir Eiropas problēma. Arī bezdarba sadalījums ir Eiropas problēma. Cits aspekts - nevienlīdzības pas ir vēl aizvien ļoti augstā. Un mēs e, nedrīkstam novērsties no prioritātes, kas ir nevienlīdzības apkarošana. Un visbeidzot, nākotnē, lai veidotu sociālo Eiropu pirmkārt, ir jābūt saskaņotai fiskālai politikai kas nozīmē labāku pārdalīšanu Eiropas līmenī. Otrakārt, jānorāda, ka pietrūkst Eiropas solidaritātes, piemēram, eh, atbalstā cīņā pret bezdarbu un jauniešu bezdarbu. Paldies! Paldies! Zaļo EFS grupas vārdā Lamberts Kolundze. Pusotra minūte, lūdzu. Nē, atvainojiet, viena minūte tikai. Paldies priekšsēdētāji un vēlos arī pateikties referentam pa, no Nodarbinātības komitejas par lielisku paveikto darbu par šo ziņojumu. Tāpat arī apsveicu šo uzmanības pievēršanu šī pusgada procesā, kas tiek pievērsta klimata pārmaiņām. Šis aicinājums, ka ir jāmodernizē, jādekarbonizē mūsu rūpniecība, auto nozara, enerģētikas nozars un kā tikko dzirdējām no padomes, e, ka ilgspējīga vides politika ir nozīmīga, jo, ja nesniegsim pareizās atbildes, tad mūsu tautsaimniecības un sabiedrības maksās arvien lielākas uh, uh naudas. Uh. Mēs saskaramies ar rezultātiem klimata pārmaiņās. Mēs piedzīvojam pagājušajā gadā ugunsgrēkus mežos, plūdus, vētras un uh, tas prasīja milzīgus līdzekļus no mūsu valstu budžetos. Mums ir jāinvestē noturīgās publiskās e, infrastruktūras izveitē un aprīkojumā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tam mums ir nepieciešami fiskālie līdzekļi, lai varētu realizēt reālas investīcijas. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Gojas vadā Lopes Bermeho kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam zaudējuši iespēju, kārtējo iespēju. Eiropas pilsoņi nevēlas vairs uh, klausīties tajā, ka tās pašas politikas, kas mūs noved pie kritiskām situācijām, kādā esam tagad, kā tās tagad būs uh, referents nākamo gadu laikā. Taupība ir bijusi kļūda un neveiksme. Uh, Ekonomiskās krīzes pārvaldības politikas mūs ir novedušas pie lielākas nevienlīdzības pieauguma Eiropā. Uh, kopš uh, otrā pasaules kara beigām eiro ir kļuvis pār ekonomiskās sociālās atšķirības valūtu mūsu valstīs, un tā rezultātā ievērojami un kritiski ir arī uh, pieaug, pieaugušas dusmas mūsu sabiedrībā un neusticība palielinājusies ne tikai pret mūsu institūcijiem, bet pašā demokrātiju. Labākais paraugs ir arī mūsu ziņojumos par to runājumu, ka tu miljoniem cilvēki dzīvo mm, nabadzībā un ir izslēgti no sabiedrības darba. Tas nav pieņemami. Taču šķiet neviens to nevēlas ņem, ņemt vērā. Piemēram, arī jo, dažādi pierādījumi, kur ir attieksme ļoti dažāda. Dažas valstis tiešām ir ļoti netaisnīgs pret strādājošiem, bet ir ārkārtīgi dāsnas pret multinacionālajām kompānijām. Paldies! ENF, e nun, Un tagad ENF vārdā Zostrukungs. Liels paldies priekšsēdētāji! Godētā priekšsēdētājs kundze, katru reizi, kad ir kāda politiska problēma, un politiska problēma ir daudz, tad Eiropas vienmēr atkārto vienu to pašu kompetenci ir jānodod Briselē, un tad Briselē par visu ir jālēma šis ziņojums par Eiropas pusgadu, par ekonomiskos politikas koordinēšanu, norāda, ka arī sociāli ekonomiskie jautājumi ir jāpārceļ uz Briseli. Uh, te tiek runāts arī par uh, to, ka eiro ir radījis lielāku uh, bezdarbu un Te ir milzīgas atšķirības starp Eirozonas un ne Eirozonas valstīm. Risinājums ir vienkārši jāpieliek punkts eiro. Uh, jāpieliek punkts centralizētās ekonomikas sistēmai kā tādai. Uh, šis risinājums izskatās vienkāršs, taču uh, nu, uh, Brisele domā, ka tas ir kaut kas revolucionārs. Nē, Brisele grib vairāk, vairāk kompetenču, vairāk teikšanas, taču, ja mēs gribam vairāk izaugsmas un nodarbinātības, ja mēs gribam vēl arī ilgtspējību un vēlamies uh, labāk klimatu, varbūt ir jāmaina attieksme. Paldies! Als uh, fraktionsloser, Herr Balčo. Paldies, Rīt Balco kungs, eh, pie politiskām uh, grupām nepiedarošs deputāts. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības vidējais pilsonis eh, patiesībā nemaz nesaprot, kas ir Eiropas semestrs. Es cenšos arī definēt to, kas ar to tiek domāts. Tātad Eiropas Savienība nosaka, kādai dalībvalstī, kādai tai būtu jābūt, ja, kādam būtu jābūt tās budžetam. Un katrai valstī ir jāiesniedz savu stabilitātes programmu, un tad uh, Padomi pieprasa, lai valstis eh, šīs eh, programmas koriģētu saskaņā ar valstīm specifiskiem ieteikumiem, un tad attiecīgi tiek īstenotas programmas. Un eh, tīri praktiski tādējā tiek noteikti galvenie izdevumi dalībās budžetā. Un gal galā tas ir jautājums par dalībās suverenitāti, jo um, suverēnie parlamenti nevar paši izlemt par savu budžetu, un tas ir vēl viens solis virzienā uz supervalsti. Paldies! Paldies, un tagad turpmākie runātāji, un vispirms vārds Fērberkungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā komisārs kundze, padoms pārstāvs kundze. Eh, šī eh, pakotne, tās galvenais eh, signāls bija, ka um, izaugsme turpmāko mēnešu laikā pasliktināsies. Uh, konjunktūra ir tāda, ka tas noteikti ietekmēs uh, arī um, Eiropas ekonomiku. Tas būs uh, atkarīgs arī no tā, kāda ir bijusi mūsu rīcība tīri no politiskā viedokļa iepriekšējos gados, vai mēs esam izmantojuši labvēlīgo konjunktūru. Bet uh, viss būs atkarīgs arī no tā, ko mēs darīsim turpmāko mēnešu laikā. Un, ja es paraugos uz uh, valstīm specifiskiem plāniem, ir pilnīgi skaidrs, ka dalībvalsts nav gatavas tam, kas viņas sagaida. Traknie gadi nav tikuši izmantoti. Francija jau ilgus gadus uh, gandrīz ir nonākusi pie tā, ka par to tiek, pret to tiek uzsākt procedūra par budžeta pārkāpumiem. Un man rodas jautājums, kāpēc Eiropas komisija dalībvalstīm specifiskos ieteikumus uh, neuzrauga. Mēs jau atkal un atkal redzam vienu un to pašu schēmu. Uh, valsts neievēro šos ieteikumus un fiskālie spēles noteikumi tiek gluži vienkārši ignorēti. Un ja mēs šādos no ekonomiskā viedokļa sarežģītākos laikos uh, um, nerīkojamies attiecīgi, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nonāksim pie lielākām problēmām. Un ja komisija nav gatava strādāt pie tā, lai šie plāni tik tiešām tiktu īstenot, tad to varbūt vajadzētu uzticēt citām institūcijām. Liels paldies! Paldies! Un tagad vārds Silvets Pereiras kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Diskusijas par ekonomikas un budžetārās uh, politikas um, orientācijām ir tas, par ko mēs bieži vien šeit runājam, bet uh, bieži vien tas viss ir saistīts ar, ar milzīgu risku un atkarīgs no pašreizējās ekonomiskās situācijas. Jāsaka, ka tas dokuments, par kuru mēs diskutējam šobrīd, lielā mērā atšķirs no sākotnējā priekšlikuma. Manas politiskās grupas piedāvātie grozījumi ir tikuši ņemti vērā, un es priecājos par to, ka šī ziņojuma um, Galīgais eh, variants eh, varēs gūt eh, sociālistu grupas atbalstu. Vēlos pateikties Kalim Vande Kandelāru kungam par lielisko sadarbību, kas ļāvus mums panākt šādu rezultātu. Galvenais signāls ir tāds, ka budžeta un ekonomiskā politika Eiropas Savienībā ir jāuzsāk mm, īstenot jaunā veidā. Mums ir uh, nepieciešama ilgspējīgāka un iekļaušo, iekļaujošāka izaugsme. Un mums jācenšas tikt galā arī ar privāto un publisko investīciju trūkumu. Mums ir jācenšas nodrošināt, ka dalībvalsts dara ko vairāk, lai uh, palielinātos algas un pieaugtu arī investīcijas. Un, protams, ir labāk jāpārvalda arī publiski pieejamie fondi. Uh, Un tam visam ir jābūt savietojumam ar investīcijām, kas veicina jaunu darba vietu izveidošanu, lai mēs nodrošinātu sociālo iekļaušanu, ekonomisko pārēju un uh, īstenotu mūsu mērķus uh, cīņā pret klimatu pārmaiņām. Šī citādā vīzija uz investīciju politiku un uh, struktūrālajām reformām ir jāizteno, lai uh, mēs beidzot varētu panākt patiesa Eiropas sociālā pīlāra izveidošanu. Tāpēc arī mēs balsosim par šo ziņojumu. Paldies! Silva Pērējas kungs, es eh, biju dāsnāka eh, jo kādas citas politiskās grupas pārstāvji arī pārsniedza uh, savu laiku, bet ilgāks tomēr nevar jums atvēlēt runāt. Tagad vārds Hoka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas ekonomiskā situācija šobrīd ir labākā stāvoklī, bet mēs saskaramies arī ar jauniem izaicinājumiem, jo pašreizējā mm, pozitīvā tendence neīstenosies mm, nebeidzami ilgi. Mums ir jāņem vairāk, ka ir jāstrādā pie digi digitalizācijas mm, un mums ir jācenšas veicināt ekonomisko izaugsmi un radīt jaunas darba vietas. Ir jācīnās arī pret bezdarbu jauniešu vidū. Uh, Ir jāuzlabo piekļuvi internetam, ir uh, jācenšas izskaust atšķirības, investēt izglītībā un ieviest uh, tādas uh, izglītības programmas, kas atbilst vajadzībām darba tirgū. Eiropas komisija apgalvo, ka vairākas dalībās tik tiks izskatīts, ja būs raudzīts 2019. gadā. Bet Polija nav šo valstu vidū, tāpēc, ka tā situācija ir pozitīva un, jāsaka, izaugsme Polijā ir ļoti pozitīva. Paldies, paldies, un tagad vārds Šafhauzar kungam uz vienu minūtu. Cienījamie kolēģi, ja jums ir viena kāja um, saldētavā, kur uh, ir uh, temperatūra mīnus 210 grādu, un ja otra kāja ir krāsnī, kur ir 300 grādu karstums, tad vidējā temperatūra ir 27 un viss ir labi, bet jūs varat nomirt, jūs varat nomirt uh, sirds nespējas dēļ, un tas šobrīd arī notiek Eiropā. Pirms uh, pāris gadiem Spānijā, lai veicinātu izaugsmi un ilgspējīgu ražošanu, tika īstenot pasākumu. Arī Itālijai nav izdevies panākt to, ko tā vēlējās. Uh, Eh, Francijā šobrīd ir budžeta deficīts, kur tā vairs nespēja pārvaldīt. Un šobrīd Eiropas monetārā savienība var uh, darboties tikai tad, ja mēs izveidosim investīciju aģentūru, kas eh, spēcīgi investēs dienvidu valstīs, jo pretie gadījumā mums nebūs nekāds nākotnes ar eiro. Tagad Zarjanapolos kungam vārds uz vienu minūti στην ελλάδα οι διαψεύσεις των παραμυθιών ΣΥΡΙΖΑ είναι απανοτές. Πανηγύριζε για αύξηση ψήφου. Jā, paldies. Mēs redzam, kāda ir esošā situācija. Strādājošiem ir ļoti jo, uh, grūti un uh, Sīrijas uh, uh, oh, situācijā pa plecu, bet mēs redzam, ka pensionāri Grieķijā nonākuši ļoti grūtā situācijā. Vai mēs uh, atņemsim arī cilvēkiem pēdējo, taču atbildes no nav. Un šeit komisija runā par pasākumiem. Eiropas Savienības mērķis ir pielikt punktu sociālās nodrošināšanas sistēmai Tas ir aizvien sliktāk, un savukārt lielajiem uzņēmumiem ir aizvien labāk. Kāds dzābās šis epiķirīzis mēso klimatistīrijon? Tiem, kuriem ir privātais sociālais nodrošinājums, tiem ir labāk, bet tiem, kuriem ir tikai jo, o, valsts sociālā aizsardzība, viņiem ir ļoti grūti. Herr Becker, Sie haben eine Minute 30. Becker kungs, vārds jums uz pusotru minūtu. Cienījamā priekšsēdētāja komisārs kundze, Cienījumā uh, padoms pārstāvs kundze, vispirms es vēlētos pateikties uh, savai kolēģei Marinai ha Hakinai no uh, Sociālo lietu komitejas. Uh, paldies par viņas svarīgo ziņojumu, bet vēlos pateikties arī komisijai, jo komisija šeit veic ikgadēju darbu sagatavojot lielisku uh, instrumentu uh, dalībvalstīm reformu īstenošanai. Situācija ir tāda, ka daudzas dalībvalstis neuzņem savu atbildības ārtavu vai arī gluži vienkārši neīsteno pietiekams centienus, lai mm, atrisinātu skaidri uzrādītās problēmas. Tām ir nepieciešams steidzam risinājumu ar konkrētiem reformu pasākumiem, jo īpaši tad, ja runa ir par ilgspējīgu attīstību un sociālās sistēmas nodrošināšanu. Es domāju, ka komisijai nākotnē ir nepieciešams spēcīgāks instruments, lai a, aicinātu dalībvalstis rīkoties striktākā veidā. Proti, lai vērstos pret tām valstīm, kuras neīsteno no uh, reformas un arī ļaunprātīgi izdo, izmanto situāciju. Liel, nav runa tikai par mazajām valstīm, bet runa ir par lielām valstīm uh, Eiropas dienvidos. Ir pienācis laiks reformām. Paldies! Paldies! Tagad vārds Ožokungam uz vienu minūti. Pani przewodnicząca, panie, panowie. Trudno... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Mums, protams, ir jābūt viensprātis ar šiem secinājumiem, kas ir lasāmi ziņojumā. Piemēram, ir uh, jāpalielina investīcijas. Investīcijas, kas kalpotu uh, maziem idejiem uzņēmumiem, Eiropas fondiem vairāk ir jāņem vērā reģionālā specifika. Taču man ir arī dažas iebildes. Nu, piemēram, ziņojumā tiek uzsvērts izaugsmas stabilitātes pakta. Uh, um, nozīmīgums. Uh, sešas mēnešus atpakaļ mēs runājam par šī mehānisma sistēmiskajiem trūkumiem, jo uh, šis mehānisms tiek piemērots ļoti selektīvā veidā. To dara komisija attiecībās ar šādām valstīm. Šīs ir iebildes, uh, un nu, tā, tā uz tām arī norādīšu tālāk. Paldies! Toms Kundze, e TP vārdā lūdzu vienu minūti kot skupnost smo seveda napredovali. Liels paldies! Protams, kā kopiena mēs esam virzījusies uz, virzījušies priekšu, taču situācija no valsts uz valsts atšķīras. Svarīgākais eh, ir eh, uzturēt eh, ekonomiku labā stāvoklī, bet tam ir vajadzīga gūdra nodokļu politika, un šī politika ir jāveido dalību valstīm. Uh, un dalībvalstīm ir arī jārūpējas par sociālajām reformām. Eiropai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību demogrāfiskajām pārmaiņām un būtu jāveido ģimenēm draudzīga vide. Eh, taču Eiropas komisijai tās nav prioritātes eh, piemēram, lai nodrošinātu jauniešiem pieeju uh, mājokļiem, jo gal galā tā ir, pa, tas ir pamats mūsu eh, padomu eh, sabiedrības tālākai attīstībai, bet eh, komisija nav paredzējusi tam nekādus pasākums, lai gan arī mūsu pašu nākotne būs atkurīgas no nākamās paudzes. Rozātī kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es piekrītu kolēģu paustiem viedokļiem šajās debatēs. Mēs sastopamies ar jauniem izaicinājumiem. Mums ir ekonomikas eh, bremzēšanās nākotnē paredzama, mums ir neparedzams Brexits, ir tirzniecības kāri un to sekas. Un jābūt gataviem eh, stāties pretī šiem izaicinājumiem. Vairākums no postulātiem šeit eh, tika adresēti komisijai taču galvenā atbildība būtu jāuzņemas dalībvalstīm jo, piemēram, darba tirgus eh, reforma, mēģinājumi iedrošināt cilvēku strādāt ilgāk, kapacitātes palielināšana izglītībā un zinātniskajā pētniecībā, banku situācijas uzlabošana īpaši dažās valstīs. Lūk, visi tie ir dalībvalstu pienākumi. Tādēļ es aicinātu komisiju un personīgi komisāru Dambrovski uh, pa, izskatīt šīs lietas eh, valstīm adresētajās rekomendācijās. Es domāju, ka mums trūkst ambīciju šajā jomā. Jā, paldies. Tie bija visi kolēģi, kas bija pieteikšies debatēs. Un tagad man ir jāsaka, ka uh, brīvā mikrofona procedūra mums ir jāsaīsina, jo esam iekavējuši. Došu vārdu tikai vi vienam uh, deputātam no katras politiskās grupas. Cienījamie kolēģi, saka Maletičas kundze, investīcijas ir eh, svarīgs eh, aspekts, un mums ir jāstrādā pie dalībvalstu rekomendāciju īstenošanas. Investīcijas digitalizācijā pieaug un uh, samazinās šķēršļu tirgū uh, Mēs strādājam pie vienādu iespēju radīšanas. Tas viss ir labi, bet eh, daži kritēriji, lai sadalītu finansējumu, eh, balstās uz iedzīvotāju skaitu. Tas rada tikai lielāku nevienlīdzību starp dalībvalstīm. valstīm mazākās dalība valsts, kuras vairāk cieši no demografiskiem izaicinājumiem, no iedzīvotāju novecošanās un emigrācijas. Tām ir vajadzīgs lielāks atbalsts, nevis e, finansējuma samazinājums no atbalsta reformu programmām. Jā, paldies! Investīcija politikā, atbildīgā būdžeta politika ir prioritāte, uz ko norādīja Eiropas komisija, kas dažs nedēļas apakaļ arī publicējusi ikgadējo izvērtējumu par ekonomisko sociālo situāciju dalību valstīs. Uh, ziemas pakotnes kontekstā šajā Eiropas pusgadā Itālijas situācija nav laba, ļoti kritiski pasākumi kontes uh, valdības budžetā. Uh, ir arī liels nelīdzsvars, uh, milzīgs uh, parāds uh, vai ar um, produktivitāte un arī augsts bezdarba līmenis. Jauniešu bezdarba līmenis ir ārkārtīgi augsts, un tas varētu arī jau ietekmēt kaimiņu valstis. Itālijas ekonomika ir pasliktinājusies. Itālija un arī citām valstīm ir nepieciešams mainīt attīstības virzienu, ir jāīsteno reformas, un Eiropas komisijai daudz aktīvāk ir jāvēršas pret valstīm, kas nav savā atbildībā augstumos. Paldies! Uz vienu minūti nākamais runātājs. Kolēģi, saka Marijas kungs, eh, mums ir tāda sistēma, kāda Eiropas Savienība, īpaši padome un komisija ierobežo dalību valstu prerogatīvas, jo eh, tas eh, neietilpst Eiropas Savienības kompetencijas, tas, par ko mēs te runājam, respektīvi nacionālajie budžeti. To sauc par semestru vai pusgadu. Uh, bet īstenībā Brisele padara to neiespējamu dalību valstīm realizēt eh, pašiem savu ekonomikas un budžeta politiku. Un mm, tiek prasīts ar vien vairāk un vairāk taupības komisijai nav tiesību iejaukties pensiju sistēmās dalību valstīs Un ir valdības, kuras atļaujas iebilst, bet tās momentā iekļūst melnījos sarakstos. Tieši tā Brisele rīkojas, bet tas pārkāp suverēnās valstu tiesības. Un galu galā eh, Brisele var sev finansēt eh, savās lietās un atstāt visu dalību valstu ziņā. Un uz vienu minūtu nākamais runātājs. Paldies! Jūs runājat par jaunatnes bezdarbu, saka Heteriča kungs. Vai jums nešķiet, ka te ir e, nestabilitāte e, un e, nesakritības starp pieprasījumu un piedāvājumu? un uh, daudz jaunu cilvēku meklē darbu Eiropā citās valstīs, un tāpēc, ka tiem, kas jau dzīvo uz vietas, kļūst eh, grūtāk atrast darbu. Jūs runājat par sociālo politiku, bet sociālā politika nav mazāk svarīga par izaugsmas politiku. Nu, bet, ja jūs tā darīsiet, tad, protams, jūs palielināsiet ekonomisko izaugsmi. Vislabākais veids, kā pacelt dzīves līmeni un nodrošināt, ka dolāri plūst iekšā, uh, vajag audzēt ekonomiku, nevis tērēt naudu uz jaukiem projektiem. Neviens nav, nebūtu dzirdējis par labo samārieti, ja samārietis būtu bijis nabadzīgs. Jā, tie bija runātāji brīvā mikrofona procedūrā, un tagad komisijas vārdā došu vārdu viceprezidentam Dombrovska kungam. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie eh, deputāti, prezidentūra, liels paldies par šo diskusiju. Mēs tagad turpinām dialogu ar dalībvalstīm un cenšamies panākt vienotu izpratni par izaicinājumiem un politikas rīcību, lai, ar, lai tās risinātu. Mēs gaidām stabilitātes vai konverģentes programmas līdz aprīļa vidum. Un kā vienmēr komisija eh, aicina iesaistīties nacionālos parlamentus, pašvaldības sociālos partnerus, lai sagatavotu eh, nacionālās reformu programmas. Pamatojoties to, mēs nāksim klajā ar dalībvalstīm veltītām rekomendācijām eh, pavasara eh, Eiropas pusgada ciklā un turpināsim tuvākajos mēnešos konstruktīvu dialogu ar jums. Dankeschön, Herr Kommissar. Paldies, komisārkungs, un uh, padomas vārdā Čiotas kundze. Priekšsēdētājs kundze, cienējamie deputāti, dāmas un kungi, eh, komisāri. Es vēlos jums pateikties eh, par jūsu piezīmēm un komentāriem. Jūs pieminējāt svarīgas lietas un devāt vērtīgu ieguldījumu diskusijām padomē, kas skar daudzus Eiropas pusgada aspektus kā vīde, konkurētspēja un sociālā politika. Valstu ziņojumu, kurus publicēs komisija februārī, pārstāv svarīgu soli pašaizējā procesā. Tie rada pamatu tam darbam, kuru, kas novedīs pie rekomendāciju pieņemšanas dalību valstīm pusgada perioda beigās strādājot Eiropas eh, pusgada ietvaros un pieņemot eh, dalībvalstu eh, rekomendācijas dalībvalstīm, mēs cenšamies sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku. Es apsveicu iniciatīvas, ieskaitot dialogu dalībvalstīs un konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Šīs dienas debats parādīja, ka nestoties uz atšķirībām ir daudz kopīgā. Uh, uz kā mēs varam uh, tālāk attīstīties. Raugoties uz kopējiem izaicinājumiem un identificējot atbilstošus risinājumus, lai uh, varētu stāties pretī tiem. Paldies, liels paldies! Un tagad referenti Vantengen Delāris kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī kolēģiem! par eh, visu eh, jūsu ieguldījumu debatēs. Eh, pusgada debatas vienmēr ir interesantas debatas, un mēs sākam redzēt vienprātības veidošanos par to, kas tad īsti ir galvenie izaicinājumi, kam jāstāsta pretī. Mēs runājām par nabadzību, par dzimumu līdzsiecību, veselības sistēmām, labklājības sistēmām un par iedzīvotāju novecošanos. Bet, protams, visiem uh, ir uh, savi prioritāšu saraksti. Un budžeta eh, disciplīna un investīcijas vien ar tām nepietiks. Ir nepieciešams reformas un investīcijas un budžeta disciplīna. Tas viss kopā. Uh, Un es esmu pārliecināts, ka ir eh, sen pienācis laiks, lai Eiropas eh, pusgads eh, tiktu izmantots kā iespēja, lai tas nebūtu vienkārši slikto lietu uzskaitījums, lai tā būtu iespēja dalību valstīm sagatavoties nākotnes izaicinājumiem. Un te būtu darbiņš darāms arī padomei, ir problēmas, kuras ir jārisina. Šie nav nekādi sodi, ko komisija cenšas uzlikt dalībvalstīm. Gluži otrā, tā ir iespēja palīdzēt, palīdzēt mūsu bērniem risināt tās problēmas, ar ko viņi saskarsies nākotnē. Liels paldies, referent kungs. Tas došu vārdu uh, apkopojumam Hārkins kundzei kā referentē, bet aicināšu kolēģus nākt iekšā klusāk. Jā, jūs zināt, ka semestra rezultātu un rekomendācijas tiek publicētas katru gadu, un tāpēc ir uh, svarīgi, lai uh, tās tām tiktu sekots no gada uz gadu. Mani iedvesmoja tā esenas kundzes um, komentāri par atsevišķiem priekšlikumiem manā ziņojumā. Uh, iepaši par strādājošiem, kas dzīvo trūkumā. Eh, daudz runāja par pensiju jautājumiem, un lai arī mēs pilnībā atbalstām tiesības uz pieeju eh, pensijām, mēs uzskatām, ka ir jāizpēta arī citas iespējas, lai varētu papildināt valsts pensijas ar papildus pensijām. Šādām sistēmām ir jābūt. Uh, Un visbeidzot, šajās debatēs par klimata pārmaiņām mums ir milzīgs izaicinājums priekšā. Mēs vēlamies, lai būtu pieejami budžeti, lai varētu modernizēt un dekarbonizēt enerģētiku, rūpniecību un transportu. Mēs aicinām sociālo iekļaušanu un dalībvalstīm tādēļ ir jāpalielina savi centieni, lai iekļautu sabiedrībā un darba dzīvē cilvēkus ar invaliditāti. Un žēl, ka eh, prioritātēs nav iekļauta eh, bezpajumtnieku problēma un mājokļu pieejamības problēma. Mēs aicinām tās iekļaut, jo tās ir ļoti svarīgas jomas,